un došu vispirms vārdu Černetskī kungam, kas ir viens no rezolūcijas sagatavotājiem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Priekšādātāji, paldies, dāmas un kungi. Taizem ir valsts, ko mēs eiropieši visu labi zinām. Galvenokārt tāpēc, ka daudziem patīk turp doties atvaļinājumā. tā ir daudzu turistu, tas ir daudzu turistu ceļamēķis, bet tāpat laikā nereti tā zemes vārds saistīts arī ar krietni neglītākām mainām. Nu, runājam te par notikumiem, kas jau turpinās valstī vairākus gadus. Tas aizsākās ar opozīcijas protestiem, kam sekoja karstāvokļa pasludināšana valstī. Tā ir zeme savulaik tika saukta par vienu no Austrumāzijas ekonomikas tīģeriem. Un jāsaka, šobrīd aizemē ir jāieklausās Eiropas Savienības teiktajā, kas prasa, lai demokrātija tiktu valstī atjaunot. Saskaņā ar manas politiskās domas viedokli Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi sekot līdzi situācijai tā zemē. Turklāt jāatgādina, ka arī ekonomikas attīstība būs atkarīga no tā fakta, vai tā zemē ievēros cilvēktiesību principus vai nē. Tack, herr talman. Vikströms kundze. Priekšsādātāji, paldies! Taieši mums ir ļoti pietuvināta tauta, arī manā valstī Zviedrijā ir ļoti daudz, kas uzskata, ka tā zeme faktiski ir gandrīz kā tāds otrās mājas vienam otram. Bet tāpat laikā mums ir jāspēj ar šo valsti runāt atklāti. Gal galā draugi taču var pieņemt kritiku. Nenoliedzams fakts ir tas, ka Taizemē šobrīd ir ļoti satraucoša situācija attiecībā uz cilvēktiesību iero, iero, ievērošanu. Taieši ir pel, pelnījuši pilnīgi brīvību, viņi ir pelnījuši tiesības izvēlēties savu dzīves ceļu, politisko pārstāvību, partiju, un viņi ir ties, viņiem ir tiesības uz demokrātiju un es gribētu aicināt taizemes varas iestādes tūlīt pat pārliecināties ka tiek ievērotas pamattiesības un cilvēktiesības un pamatbrīvības, tā lai demokrātija atkal var tikt valstī atjaunot. Paldies. Domnul Korau uh, un. Lies paldies tālāk Korau, kungs, uz vienu minūti. Priekšādētāji, paldies. Es piekrītu tam, ko nu pat teica Černiecka kungs. Katru reizi, kad runājam par taizem, mēs parasti redzam tādu skaistu pludmali, turistu gar, galamērķi, eiropieši turp nereti dodas. Un šķiet, ka neviens gandrīz nezina, kā tad ir reālā situācija šai valstī. Kopš nesenā valsts apvērsuma esam piedzīvojuši represiju pieaugumu, vardarbība arī pieauga apmēros un parādās tāda situācija, kur katrs, kas ir pret militāro huntu šobrīd, faktiski tiek apcietināts un krimināli vajāts. Un attiecības starp Taizem un Eiropas Savienību ir atvēsinājušās. Tomēr, jāsaka, Eiropas Savienībā joprojām ir iespēja ietekmēt šo militāro huntu un liktē virzīties uz demokratizāciju valstī. Tas arī mums ir jādara. Mums jāizmanto ekonomiskās svirs, tāpat arī diplomātijas instrumenti, lai virzītu tā zem uz demokrātiju. Tas ārkārtīgi svarīgi. Paldies. Paldies. Tālāk uzstāsies Pancerīkungs. Pancerīkungs. Grācie. Paldies. Paldies, saka Pancerīkungs. Taizem nu jau krietnu brīdi ir sastapusies ar konkrēt, ar diezgan nopietnu politisku krīzi. Tā ir valsts, kurā netiek pilnībā aizsargāts cilvēktiesības. Un ļoti svarīgi, lai šis posms valsts vēsturē tiktu izbeigts. Te jau svar divas ļoti svarīgas lietas. Pirmām kārtām nepieciešama jauna demokrātiska konstitūcija valstī un ir jānosaka vēlēšana datums. Turklāt šim datumam jātop noteiktam tā, lai pārliecinātos, ka tiek no, no, noris mierīgi, mierīgi pārēja varas grožiem no militārās huntas demokrātiski, uz demokrātiski ievēlētu valdību. Turklāt jādomā par darba ņēmēju tiesībām. ANO ir definējusi tos nosacījumus, piemēram, darba ņēmējiem zivsemniecības jomā, konstatējot, ka tā izemē tie šobrīd līdzinās modernai verdzībai. Ir kāds briktu cilvēktiesību aktīvists, kas īpaši pievērš šai jomai. Un šie jautājumi pilnīgi noteikti ir jārisina tīpaši zilsainicības sektorā. Paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk Lohbīlers kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Jāsaka, ka tā izeme gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā ir svarīga ES partnervalsts. valsts un Eiropas Savienībai kā partnerei un draugam vajadzētu noteikti norādīt uz to, kādi pārkāpumi šeit ir redzami cilvēktiesību jomā. Tā izemē vajadzētu atkal atgriezties pie demokrātiskas valdības un jāorganizē jaunās vēlēšanas saskaņā ar visiem parametriem. Jāsaka, ka ir jāievēro arī starptautiskās saistības attiecībā uz tiesu neatkarību, vārda brīvību un pulcēšanās brīvību ir jāpieliek punkts patvaļīgajām arestācijām. Cilvēktiesību augstais komisārs ANO eh, no 2014. gada maijam eh, līdz 2015. gada eh, augustam dokumentēja 122 patvaļīgas aizturēšanas gadījumus. Tāpat ir arī uh, cilvēki izolēti un cilvēki jūs mēģina laust, laust viņu raksturu un, un tur ir tādas piespiedu nometnes arī. Uh, militārajās nometnēs. Un ir, protams, jābeidz arī nelegāla zvejniecība, jo bieži vien daudz vīrieši strādā tādos paverdzinošos apstākļos. Viņi, ne, viņi nedrīkst ļoti ilgi pamest kūģi, viņiem gadiem ir jāstrādā. Uh, arī gadiem ilgi bez atalgojumi, cevišķi cieši cilvēki no Mjāņmas, Malaizijas, Kambodžas. Paldies, runātāji tiek pārtraukta. Solunko Sērzunki šeit Linēš úr. Paldies, nākamais runātājs Lenārs Kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, dārgie kolēģi, debates par šo rezolūciju ir uh, Eh, tāds kā rezultāts mūsu draudzībai ar Taizemi, bet mums ir jāpalūdz, lai Taizeme pēc iespējas ātrāk atgriežas pie demokrātiskas sabiedrības. Uh, ar um, godīgi ievēlētu valdību, kas pārstāv cilvēku vēlms, un iestādēm arī ir jāpieņem jauna konstitūcija, uh, jāorganizē jaunas uh, vēlēšanas 2017. gadā, uh, veidoja tādu valsti, kas ir balstīta uz pamat tiesībām, cilvēku tiesībām. Eh, un brīvību, kā arī demokrātiju. Par to esam noraizējušies. Un ja konstitūcijai ir jābūt ilgspējīgai, tad tai ir jātiek pieņemtai caurskatāma un godīga procesa gaitā, lai cilvēki arī varētu to. Uh, piedalīties tās veidošanā. Mēs esam, diemžēl, redzējuši cilvēktiesību pārkāpumus, un taizemes um, iestādēm vajadzētu atcelt visus pasākumus, kas aizliedz pulcēšanās un runas brīvību. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji turpina. Gonzales Peņas kundze, lūdzu. Paldies. Eiropas parlaments nedrīkst pieciest cilvēku tiesību uh, pārkāpums, ko veic militārā valdība taizemē, jo tas noteikti apdraud jebkādas <coughs> demokrātijas iedīgļus visā reģionā. Jāsaka, ka cilvēki arī uh, strādā šausmīgos apstākļos, it sevišķi migranti. Mēs redzam daudz uh, tādu ļaunprātīgu izmantošanu. Eiropas komisijai vajadzētu uz laiku apstādināt sarunas par apusē brīvās tirzniecības nolīgumu. Un un ir jāpārtrauc arī uh, vispārējo preferenču sistēmu, ņemot vērā cilvēku tiesību ievērošanas klauzulas. Tāpat nedrīkst eksportēt uh, ieročus uz valsti, kas tik rūpīgi pārkāpja cilvēktiesības. Ir jābūt civilizētai un uh, demokrātiskai valdībai. Un visiem negodīgi apcietinātajiem cilvēkiem jātiek nekavējoties apbrīnotiem. Paldies! Tagad runās uh, pārstāvi politisko grupu vārdā, un tagad ETP grupa Prēdiskungs. Mr. Preda you have the floor. Mr. Preda? Merci infiniment, Madame la Présidente. Liels paldies. Priekšsēdētāja situācija tā aizemē nonākusi strupceļā. Militārā valdība ar varu nonākusi pie uh, valsts vadības. Uh, no, eh, valdība arvien vairāk ierobežo izte, vārda brīvību. Tāpat laikā mums ir eh, senas eh, ekonomiskas kultūras saiknes ar šo valsti, un mums tādēļ ir jāatbalsta domi, demokrātisks process un jāpiespiež militārā hunta. Um, veikt pārveidojumus un organizēt vēlēšanas. 217. gadā piedāvātās vēlēšanas nav pieņemamas tautai, jo tā vēlas, lai demokrātiska valdība atgrieztos pie varas pēc iespējas ātrāk. Ir izveido, jāizveido jaunā komi, konstitūcija jau ir izveidota īpaša komisija, jāatbrīvo politiskie ieslodzītie un ir jādara viss, lai tā zeme atgūtu uh, demokrātisko valstu cieņu. Tankots kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju šo rezolūciju par tā zemi. Kopš militārā apvērsuma 2014. gadā daudz cilvēki ir arestēti, ievietoti cietumā, uh, ir uh, ieviesta cenzūra un ir ierobežotas lielā mērā mm, tiesības uh, apvienoties, pulcēties un paust protestus. Ir arī cilvēki, kas ir iemesti cietumā, kam piespriestas milzīgas summas naudas sod tikai tādēļ, ka viņi pētīja cilvēku tiesību situāciju šai valstī. Ir absolūti nepamatotas u, apsūdzības, un tas notika tikai tādēļ, ka šie cilvēki pētīja darba apstākļus, kas ir nepieņemami, un mēs aicinām tūlīt atbrīvot Holkungu un atcelt visas viņam izvirzītās apsūdzības. Paldies, tagad vārds Hautaus kundzei. Paldies, priekšsēdētājs, arī vēlējos uzsvērt un atkārt atkārtot aicinājumu atcelt visas apsūdzības Andriju Holam, kurš ir uh, uh, Eiropas Savienības un apvienotās karalistes pilsonis, viņš cīnās par strādājošo tiesībām. Ir jāatmasko visi uh, cilvēku tiesību pārkāpumi. Viņš ir arī piedalījies uh, ziņojuma sastādīšanā 2004. gadā, kurā norāda, ka uh, uh, taiešu ananāsu tirgotāji pastāvīgi pārkāp strādājošo tiesības. Tagad augstākajai pārstāvei ir jānosoda uh, tiesiskā vajāšana, kas ir uzsākta pret uh, Andri, Andriju Holu un uh, Uh, viņš ir saņēmis jau cilvēktiesību aizstāvi atbalstu 2013. gadā un jāpārbauda, vai uzņēmums Natural Fruit joprojām turpina eksportēt savus produktus uz Eiropas Savienību un ir jānoskaidro, kāda ir šo ražojumu izcelsme. Paldies! Es pateicos kolēģiem par to, ka viņi ievēro uzstāšanās laiku. Tagad vārds Šogorkungam vienu minūte. Paldies. Eiropas parlaments un visa Eiropas Savienības sagaida situācijas normalizēšanos tā zemē, brīvu vēlēšanu sarīkošanu pēc iespējas ir jāpieņem arī jauna konstitūcija, kas iedibina tiesisku valsti un pilsoņu līdztiesību. Eiropas Savienība ir jāatbalsta valsts šai procesā. Eiropa ir viens no svarīgākiem investoriem Dienvidu Austrum Āzijas reģionā līdztekus ar Japānu un ASV V, un mēs esam otrajā vietā investīciju uh, un tirzniecības apjomā uh, tā zem pēc Ķīnas. Mums ir jāraugās uz to, lai tiktu ievērotas cilvēku tiesības, nacionālo minoritāšu tiesības tiktu ievērotas, bet arī uh, pašām Eiropas Savienības dalību valstīm šīs tiesības ir jāgarantē savā teritorijā. Saizeme ir ļoti svarīgs uh, Eiropas partneris, uh, ja runājam par turismu un tautsaimniecību, un, diemžēl, joprojām uh, aizvien biežāk mēs pieredzam cilvēktiesību pārkāpumus, demokrātijas pasliktināšanos, uh, un sistemātiski pasliktinās arī darba ņēmēju un sociālās tiesības. Es patiešām esmu arī noraizējies par Endija Hola likteni un ceru, ka tā aizemes uh, iestādes pēc iespējas ātrāk uh, mm, atcels viņam izvirzītās uh, apsūdzības. Es ceru, ka tā izeme būs pietiekami drosmīga, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu demokrātiskus apstākļus valstī, lai mēs varētu arī atkal uzlabot savas uh, tirzniecības uh, saiknes. Paldies! Tagad Polčaka kungs. Lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka devāt man vārdu. Tas, kas notiek tā aizemē, rada mums raizes, un mēs, protams, nevaram uh, pavērst, uh, tātad uh, pagriezt laiku atpakaļ. Bet mēs nevaram visu tikai nosodīt, jo jāsaka, ka tūneļa galā ir redzama arī gaisma pēc militārā likuma atcelšanas šī gada martā bet joprojām ir ļoti daudz uh, tādu izņēmumu valstī. Jāsaka, ka apmēram 300 cilvēki ar jaunu likumu palīdzību nelikumīgi tiek turēti cietumā, Kopš 2013. gada situācija ir ļoti sarežģīta, mums ir jāturpina tā novērot, un, protams, ir jāinformē visi par cilvēktiesu pārkāpumiem šajā valstī. Pilsoņu tiesības tiks atjaunotas ar jauno konstitūciju, mēs tā ceram, bet ir jāgarantē, lai pilsoņi varētu savas tiesības ievērot un baudīt jau tagad. Paldies, turpin priekšsēdētāji, tagad būs brīvā mikrofona procedūra katram runātājam un runātājai būs tiesības izteikties. Tarabelskungs. Priekšsēdētājs kundze, komisārkungs, godātie kolēģi, pēc uh, Uh, valsts, uh, militārā valsts apvērsuma situācija tikai pasliktinās šai uh, valstī, notiek patvaļīgi āresti, daudz cilvēki ir apcietināti par monārha apvainošanu. Un uh, tiek arī cilvēki saukti uz policijas iedzirkņiem, viņiem izteikti aizrādījumi un pārkāpts cilvēku tiesības. Vairs nav garantēta vārda brīvība, pulcēšanās brīvība. Cilvēku tiesību aktīvisti dara visu, lai aizstāvētu pamatu tiesības šai valsti. Es gribu um, paust atbalstu Čačankas kundzei, kura saņēmusi Frans presa balvu. Uh, viņa strādā ļoti grūtos apstākļos, cīnoties par preses brīvību Dienvidaustrumāzijā. Paldies, tagad vārds Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc 20 2. maija uh, valsts apvērsuma 2014. gadā ir notikuši plaši aresti, cilvēki ir iemesti cietumā, tie ir opozīcijas pārstāvi un cilvēku tiesību aizstāvi. Šā gada 14. augustā militārā hunta pieņēma likumu, kas aizliedza um, bliskas sanāksmes uh, un demonstrācijas par piedalīšanos neatļautās demonstrācijās var iemest cietumā uz desmit gadiem. Un uh, kaut arī daži Eiropas uzņēmumi strādā šai valstī, mums ir jādara viss iespējamais, lai atjaunotu demokrātiju, lai notiktu brīvas vēlēšanas, lai tiktu nodrošināts strādājošo tiesības, jo uh, apstākļi zvejniecības nozarei ir tuvi verdzībai. Paldies, tagad Obermairkungs. kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā izēme ir valsts ar draudzīgiem iedzīvotājiem, senām tradīcijām, eh, ļoti augstu kultūras līmeni un ekonomiski veiksmīga. Bet jāsaka, ka militārā kārtība, protams, neatbilst mūsu demokrātiskajiem priekšstatiem. Jāsaka, no vienas puses mēs uh, uztraucamies par ieroču eksportu, par demokrātiju un cilvēktiesību pārkāpumiem, bet, nu, piemēram, tad mums pret visām uh, valstīm ir jātiecas vienādi. Nu, kaut arī pret Saudārābiju, kur ir daudz pārkāpumu, bet, nu, pret vieniem mēs attiecamies tā un mm, neko nepārmetam un citiem atkal pārmetam visus pasaules grēkus. Es esmu optimistiski noskaņots, ka jaunajai konstitūcijai būs panākumi un ka 2017. gada vēlēšanas notiks Uh, demokrātiski. Paldies! Úgy legyen. Uh, Frunzulika úrnak adok szót. Iesvārds Frunzulikas kungam. Paldies priekšsēdētāji. cilvēku tiesības un pilsoniskās uh, brīvības tai zemē netiek ievērots. Notiek cenzūra plašsaziņas līdzekļos pat vaļīgi tiek arestēti opozīcijas pārstāvi, arī tā skaitā 14 jaunās demokrātijas kustības dalībnieki. Ir jānodrošina cilvēku tiesību ievērošana, demokrātijas attīstība. Tāpat strādnieku tiesību aizstāvi Andy Hola liktenis viņam draudz septiņu gadu cietumā un miljoniem lielas naudas sots. Mēs uh, atbalstu rezolūcijā pausto prasību atbrīvot nekavējoties Endiju Holu, jo viņš kā cilvēku tiesību aktīvists atmaskoja nepieņemamo situāciju un runāja par migrantu strādnieku situāciju šai valstī. Paldies! Līdz ar to esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru un tagad vārds komisāram Stiljanīdis kungam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es pilnībā jums piekrītu. Tai zeme ir mums uh, svarīga partnere, tai skaitā uh, mūsu attiecībās ar visu Uh, šo reģionu. Taieši ir sena un lepna nācija, mēs abrīnojam šīs valsts kultūru, tautu, dabu. Mūs visvairāk satrauc, ka trūkst progresa politiskā konflikta cikla risināšanā. Uh, ir uh, militārie spēki sagrābuši varu uh, un tādēļ um, ir notikuši arī eh, pārkāpumi uh, cilvēku tiesību jomā un publisko brīvību jomā, un, diemžēl, netiek darīts pietiekam, lai šo krīzi risinātu. Cilvēku tiesību pārkāpums ir cilvēku cieņas aizskārums un arī kavē valsts labklājības attīstība tiek uh, ierobežota pulcēšanās brīvība. Uh, un nedrīkst pieļaut to, ka kara tiesas tiesā civili iedzīvotājus. Īsti šie pārkāpumi ir jāpārtrauc, lai nodrošinātu miermīlīgu attīstības procesu, atjaunojot pilnībā demokrātiju šai valstī. Tādēļ mēs uh, Um, augstu vērtējam šīs dienas debats par situāciju tai zemē un aicinājums nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu šai valstī un uh, uh atgriešanos pie demokrātiskas uh, pārvaldības šai valstī. Eiropas Savienība turpinās savu kritiskās iesaistības politiku uh, Mēs pirmo reizi šo pieju definējām pagājušā gada 23. jūnija padomes secinājumos, pieprasot nekavējoties atjaunot demokrātisko procesu, nodrošinot cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu šai valstī. Mēs eh, strādājam uz pozitīvu, pozitīvām pārmaiņām, mēs or, nodrošinām galveno tiesas procesu uzraudzību un eh, kontrolējam, kā tiek eh, īstenots cilvēktiesības šai valstī. Un eh, vēl šī nopietnā problēma - mirit vāras sagrābšana militārā veidā šai valstī un seafood uh, Uh, uzņēmuma darbību. Mēs uh, par šo uh, problēmu turpināsim runāt ar mūsu tajiešu partneriem un mēs jā, konstatējam, ka valras iestādes ir apsolījušas risināt šo problēmu, ir veikti jau pirmie soļi, bet vēl daudz kas ir jādara. Nedrīkst uh, pieļaut, ka jebkāds cilvēks strādātu verdzībai līdzīgos apstākļos. Eiropas patērētāji arvien vairāk ir informēti par to, kā viņu patērētie augļi tiek audzēti, un viņi pieprasa, lai šīs piegādes ķēdes būtu sociāli atbildīgas. Un mēs arī uh, aicinām ātri ratificēt uh, Starptautiskās darba organizācijas protokolu uh, par vergu darba nepieļaujamību. Mēs uzskatām, ka tā aizemē ir mūsu draugi, mums ir jāturpina šī draudzība, jāpauž solidaritāte ar tā aizemes tautu Mēs turpināsim uh, uh, kontaktus ar Taizemes valdību, lai nodrošinātu pēc iespējas ātru atgriešanos pie demokrātiskās pārvaldības sistēmas saskaņā ar 2014. gada jūnija padomes uh, secinājumiem. Un tagad par Endija Hola uh, lietu, viņš uh, cīnās par strādājošo tiesībām. Mēs uh, pie šīs lietas strādājam jau noteiktu laiku. Mūsu misija uh, piedalīsies kā novērētāji tiesas sēdē 19. oktobrī, un mēs paudīsim bažas par šo situāciju arī turpmāk. Paldies! Köszönöm, eh, Stiljānijas. Eh. Paldies komisāru kungam. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka četras rezolūcijas. Nē, eh, priekšsēdētāji atvainojas septiņi rezolūcijas priekšlikumi ir sagatavoti, un tagad beigsim debats par tā.